Kolleginnen und Kollegen, ich bitte Platz. Cienītie kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. Es gribētu aicināt pievērsties nākošajam darba kārtības punktam. Tā ir Krievijas tirdzniecības un, var teikt, arī enerģētikas politika kā politisks ierocis pret uh, kaimiņu valstīm, it īpaši uh, pret Ukrainu, bet ne tikai pret Ukrainu. Pēc uh, vārdiem, ko uh, dzirdu no Maskavas un pēc uh, pasākumiem, kādus uh, redzam, domāju, ka Tas ir arī, uz to ir norādīts paziņojumā presē kopā ar Zarešu Voļsku kungu, ka šādu pasākumu brīvā e, Eiropā nav akceptējama. 70. gadu Helsinku nolīgums, kas vēl ir spēkā un ir saistoši arī Krievijai, saka, ka katra valsts Eiropā var pieņemt brīvu, <coughs> var izšķirties brīvi par to, kādas apvienības, savienības, alianses tā veido ar citām valstīm. Tas ir, tās ir starptautiskās saistības, līguma saistības, tās attiec uz visām Eiropas valstīm, un Krievijas pasākumu, manuprāt, ir pārkāpums attiecībā uz Helsinku tiesībām, un gribu atgādināt, ka PTO dalība valsts Krievija šeit pārkāpja noteikumus. Ir pilnīgi skaidrs, ka katra valsts uh, veido attiecības ar citām valstīm, veido arī ciešākas attiecības ar uh, citām valstīm, arī Krieviju, un neviens uh, no mums nav interesēts, ka būtu slikts attiecības starp Krieviju un Ukrainu, attiecībām jābūt labām, Eiropā, kurā ir mazāka spriedze, un arī ar mazāk iesaldētajiem konfliktiem. Tas ir tas, ko vēlamies Eiropā. Kas un kā valsts to veido, tās ir, tā ir valsts suverēnās tiesības. Šajā gadījumā runāja par Ukrainu. Un šeit ne mēs no Maskavas, ne kādam no Maskavas ir kas sakāms, lēmums ir jāpieņem Kijivā par to, kurā virzienā valsts dodas. Tātad ne Briselē, ne Maskavā tas var tikt lēmts var tikai runāt par to, kādu priekšnoteikumu ir jāveido. Un 2012. Eh, gadā bija ārlietu ministra tikšanās un zinām, kādas ir prasības. Sagatavojoties uz uh, Viļņas kalotņu tikšanos, kas ir uh, jāsagatavo, bet lēmums par to, vai tas tiek darīts un vai priekšnosteikumi tiek pildīti, tiek pieņemts Kīvā un nekur citur. Par to grib runāt ļoti skaidri un gribu lūgt tagad nevis diskutēt par viļņas kalotņu tikšanās sagatavošanu un asociācijas nolīgumu, bet šajā īsajā brīdī, kas ir atvēlēts šajā uh, ietvarā, Kovala kungs gatavo uzklausīšanu, arī Švārska kungs un uh, citi kolēģi gatavo arī vēl ziņojumu. Un pirms uh, viņas tikšanās mums būs intensīvas diskusijas, kā mums tas viss ir vērtējams un kāds progress uh, ir sasniegts vai nav sagriezts. Es domāju, ka šodien mums ļoti skaidrs vēstījums jānosūta. Uh, tas ir saistīts ar Krievijas uzturēšanos, un esmu iepriecināts, ka Ukrainas vēstnieks ir ieradies šeit sēdē, un arī īsi mūs uzrunās arī kolēģis Vigants, kas ir atbildīgs mūsu izpildu organos par uzstāsies, un pēc tam būs īsas diskusijas. Un tad aptuveni 12. pabeigsim diskusijas par šo punktu, Un tad lūkšu vēlreiz eh, pievērsties eh, citam darba kārtības eh, punktam un došu vārdu opozīcijas pārstāvjiem Kličko un Jaseņukam, kur jūlijā nevarēja uzstāties, jo viņi piedalījās toreiz Ukrainas parlamenta sēdē, viņi nevarēja ierasties. Uh, Un tagad jau gribētu ļoti sirsnīgi sveikt Kličko kungu un Jaseņjuku kungu šeit sēdē. Tātad lūdzu jums vārds. Eh, Paldies, priekšsētātāji, godējumie Eiropas parlamenta deputāti. Gribētu pateikties eh, par to, ka šīs diskusijas eh, notiek bez kavēšanās pirmajā darbdienā pēc vasaras atvaļinājuma. Mūsu vasara bija ļoti darbīga. Eiro, eh, Ukraina ir daudz strādājusi, lai varētu parakstīt asociācijas līgumu viņam. Viena no visbūtiskākajām attīstījām šajā sakarā, ko anticipē arī Eiropas parlaments, ir saistīta ar likuma projektu par vajāšanu, kas ir iekļau, iesniegt Venecijas komisijai. Bet eh, neraugoties uz paveikto eh, mājas darbu, atsevišķu faktoru Ukrainai ir jāpārvar, un es gribētu izmantot iespēju, lai apstiprinātu spēcīgo vēstījumu, ka par to, ka neraugoties uz visiem ultimātiem, iebiedēšanām un citām reakcijām, asociācijas nolīgums starp Eiropas Savienību un Ukrainu tiks parakstīts novembrī. Ukrainas integrācijas procesa Eiropas Savienībā ir neatgriezenisks. Pirms diviem gadiem Krievijas federācijas muitas dienests iekļāva Ukrainas eksportētājs riska kategorijā, kas praktiski nozīmēja Ukrainas eksportu uz Krieviju bloķēšanu. Obligātā pārbauda praktiski visām kravām eh, no Ukrainas gan attiecībā uz lauksaimniecības, gan rūpniecības izstrādājumiem bija ļoti nopietna. Ukrainā kur ir smagā rūpniecība, ķīmiskā rūpniecība, kur, eh, kas nodrošina simtiem tūkstošu darba vietu, un Ukrainas valdībām ļoti nopietni izturējās pret šo jautājumu risināšanu ar Krieviju bez pārliecīgām emo emocijām. Sarunas starp abu valstu valdībām, Ukrainas valdības delegācija, kur vadīja premjers apmeklēja Maskavu, ap pagājušajā pirmdienā un ieradās ar vairākiem konstruktīviem priekšlikumiem, lai varētu panākt vienošanos par to, ka tiks parakstīts asociācijas nolīgums. Mēs esam gatavi veidot visus nepieciešamos mehānismus, lai rastu um, eh, stratēģiski svarīgus risinājumus. Diemžēl Eh, sarunu rezultātus var īsi eh, koncentrēt tādā veidā. Ukraina eh, ir ilgi bijusi mūsu partneris tirzniecībā, bet tā var izzust kā starptautisko tiesību subjekts tika paredzēta e, tāda opcija kā vienota muitas tarifa ieviešana visām e, Ukrainas precēm, un tā ir realitāte. Un e, situācija, ar kuru mēs varam saskarties pēc viņa sametā. Un šādi rezultāti būtu neizdevīgi visiem, tā skaitā Krievija un Eiropas Savienība. Un šī stratēģija īsteno Krievija neraugoties uz apņemšanos atturēties no ekonomiska spiediena. Un spiediena uz suverenitāti saskaņā ar Budapeštas memorandumu pār Ukrainas pievienošanos neizplatīšanas līgumam. Godējumie parlamenta deputāti, gribu uzteikt e, e, Eiropas parlamenta e, lielāko politisko grupu pārstāvju jau sacīto šajā sakarā, aicinot aktīvāk iesaistīšanos Eiropas Savienībā. Tāpat arī mēs apsveicam komisijas kvalificējumu Maskavas darbībām kā nepieļaujamām. Tomēr domāju, kā Eiropas Savienībai ir vairāk eh, jādomā par ekonomiska un politiskā atbalsta sniegšanu Ukrainai. Pirmkārt, šobrīd ir jāapvienojas visām Eiropas parlamenta politiskajām saimēm attiecībā uz asociācijas līgumu ar Ukrainu pārakstīšanu. Otrkārt, Eiropas Savienībai ir. E, 24. oktobra ārlietu eh, eh, padome jāpanāk visu dalību valstu piekrišanu līguma sarakstī, parakstīšanai. Treškārt, eh, parakstīšana būs iespējama tikai pēc Eiropas parlamenta piekrišanas, un mēs ļoti lielā mērā rēķināmies ar šo jūsu atbalstu. Ceturtkārt, mums ir nepieciešams intensificēt kontakti starp Eiropas Savienības dalību valstīm, Eiropas Savienības institūcijām, Ukrainu, Krievijas federāciju. Piektkārt, mums ir jāveic plaša izskaidrošanas kampaņa, kas ir paredzēta eh, asociācijas līguma iespējamo labumu skaidrošanai Eh, ņemot vērā taiskaitā ekonomiskās, do, eh, politiskās un sociālās dimensijas. Sestkārt, Eiropas Savienībai jāatver savus tirgus atsevišķām Ukrainas precēm, protams, tām, kas atbilst Eiropas standartiem, un visbeidzot, eh, pātrinot Ukra Eiropas Savienības finansiālās palīdzības sniegšanu Ukrainai. Domāju, ka Eiropas Savienība kā vienmēr būs drosmīga, bodra eh, un eh, rūpīga šajā jomā. Tāpat arī veiks visu, kas ir nepieciešams, lai varētu nodrošināt līgumu parakstīšanu. Vakar notika Briselē augsta līmeņa konsultācijas, kas parādīja, ka mēs esam uz pareizā ceļa, lai panāktu taustā progresu Eiropas Savienības Ukrainas. Uh, attiecībās. Pagājušā nedēļā Ukraina atzīmē 22. neatkarības gada dienu, un es citēju, Ukrainai asociācijas nolīgums ar Eiropas Savienību būs ļoti nozīmīgs uh, Mm. ļoti nozīmīgs solis veidojot e, tur tālāk Ukrainas valsti. Un e, Eiropas e, Savienības un Ukrainas nākotnes interesēs šis jautājums ir ļoti būtisks. Vēlos pateikties vēlreiz godējumiem deputāti un ārlietu komitejas priekšsādātājiem Brokam. Liels paldies! Paldies priekšsēdētāji, ka mums tagad augustā ir izdevība runāt par krīzi starp Ukrainu un Krieviju, runājot par tirzniecības attiecībām. Šī krīze izcēlās augustā. Diemžēl tāda ir tradīcija, ka šajā kontekstā sarežģīti jautājumi parādās vai no augustā vai decembrī, bet ir svarīgi laicīgi reaģēt. Uh, Varbūt tā ir pat pirmā reize Eiropas Savienības ārlietu politikas vēsturē, ka mums ir uh, desmitiem uh, asociācijas un brīvās tirzniecības uh, nolīgumu un ir šāda trešās valsts reakcija uz kādu no nolīgumiem. Protams, ka tā nav pilnīgi jauna attīstība. Mēs piecus gadus vedām sarunas no 7. līdz 12. gadam un 12. Uh, gadā nolīgums tika pieņemts un uh, tātad apstiprināts un uh, cerams tas tiks parakstīts pēc vairākiem mēnešiem. Un redzam, ka ir bijusi ļoti spēcīga opozīcija pret šo te attīstību. Un Ukrainas pilsoņi vienmēr ir atbalstījuši līguma um, apspriešanu. Uh, Un um, vēstnieks jau atsaucās uz situāciju uz Ukrainas un Krievijas robežas. Tā tagad ir normalizējusies, preču un pakalpojumu brīva kustība ir ļoti būtiska abu valstu ekonomiskajai uh, attīstībai, un um, mēs ceram, ka tas tā arī turpināsies. Eiropas Savienība ir aicinājusi abas valstis censties rast divpusēju risinājumu šim strīdam saskaņā ar pienākumiem un tiesībām, kas ir abām šīm valstīm kā PTO dalībvalstīm. Un priekšsādātājs jau atgādināja, ka starptautiskie PTO noteikumi ir tie, kas nosaka tirzniecības attiecības starp šīm valstīm. Uh, Un tagad ir rasts uh, tehnisks risinājums, un tomēr pēdējo nedēļu notikumi ir skaidri demonstrējuši, ka šajā tirzniecības strīdā ir skaidra politiskā dimensija. Tas uh, attiecas uz Krievijas aizvien atklātāko spiedienu uz Ukrainu, ņemot vērā, ka Ukraina gatavojas parakstīt uh, brīvās tirzniecības nolīgumu ar Eiropas Savienību, un tas ir paredzēts novembrī Austrum partnerības samitā kā jau tas plaši ir atspoguļots presē, Kremļa ierēdņi ir uh, uzsvēruši, ka šī nolīguma um, parakstīšana nozīmētu muitas procedūru pastiprināšanos Ukrainas precēm Krievijā. Un Glazijos prezidenta padomnieks uh, to uh, teica tā, ka parakstot šādu nolīgumu, uh, Uh, tas būtu kā pašnāvība Ukrainai. Un viņš teica arī, ka Eirāzijas muitas savienība būtu spiesta uh, atkāpties no brīvās tiesniecības nolīguma ar Kijevu, ja tā parakstītu šo nolīgumu ar Eiropas Savienību. Uh, šo pirmdienu Maskavā notika sanāksme, un šis pats padomnieks teica, ka tā būtu katastrofa Ukrainai, uh, un tā ir situācija, ko Krievija um, nevēlas un vēlas no tās izvairīties ar jebkādiem līdzekļiem. Tas bija citāts. Un pagājušajā nedēļā Putins pats prezidents pauda savu viedokli, ka uh, šajā nolīgumā tiek uzliktas uh, skarbas prasības Ukrainai un ka Krievija pieņem šot stingrus pasākums, lai aizsargātu savu tirgu, ja šis nolīgums tikšot parakstīts. Šis paziņojums norāda, ka šis nesenais robežu strīds starp Ukrainu un Krieviju varētu būt tikai pirmais brīdinājums šāviens um, daudz plašākām restrikcijām, kas varētu īstenoties, ja Ukraina parakstīs asociācijas nolīgumu. Un jo tad, protams, Ukraina pietuvinātos Eiropas Savienībai. Un atbilde, kas nesen tika sniegt no komisijas puses, uh, pilnībā to saskaņojot ar ārējās darbības dienestu ir ļoti skaidra, un uh, to sniedz uh, tirsniecības pārstāvis un vakar arī komisārs Fīle. Es gribētu atgādināt uh, galvenos šī paziņojuma elementus. Pirmkārt, kā suverēna valsts, Ukraina var pati izdarīt savas izvēles attiecībā uz starptautiskiem nolīgumiem. Priekšsēdētājs jau norādīja uz Helsinku aktu, un es gribētu uzsvērt, ka um, atsauce uz Helsinku noslēgumu aktu ir uh, viens no pamatiem mūsu asociācijas nolīgumos ne tikai ar Ukrainu, bet arī ar Krievijas federāciju. Ukraina atkārtoti ir paudusi savu vēlmi uh, politiski un ekonomiski vairāk sadarboties ar Eiropas Savienību uh, lai eh, modernizētu un transformētu savu valsti, bet šis nolīgums nekavē Ukrainu, un to gribētu ļoti skaidri uzsvērt, ka tas nekavē Ukrainu uh, attīstīt konstruktīvas attiecības ar Eirāzijas muitas savienību, kamēr tas balstās uz PTU noteikumu ievērošanu un kamēr tas nav pretrunā ar visaptverošo brīvās tirzniecības uh, zonu, ar tās noteikumiem. Uh, jebkādi ekonomiski draudi Ukrainai no Krievijas puses, kas ir saistīti ar šo nolīgumu parakstīšanu, ir nepieņemama. Eiropas Savienība arī turpmāk ir apņēmusies parakstīt šo asociācijas nolīgumu, ja tiks panākts progress no Ukrainas puses, runājot par kritērijiem, uh, kas tika pieņemti 2012. gada decembrī ārlietu padomē, un mēs ceram, ka Austrum partnerības samitā novembrī šī parakstīšana notiks. Šī principiālā Eiropas Savienības pozīcija par uh, kritērijiem, protams, uh, nekāda netiek grozīta, ņemot vairāk pēdējo notikumu attīstību. Uh, Un ir vērts atzīmēt arī to, ka šobrīd uh, ir uh, dažādas problēmas tirzniecības ziņā gan ar Krieviju, gan ar Ukrainu. Mēs sagaidām, ka šie jautājumi tiks uh, pēc iespējas drīzāk atrisināti uh, un ka tiks ievērotas PTO saistības, kas ir abām šīm valstīm. Komisārs Fīle vakar uh, tikās ar uh, Nacionālās drošības padomnieku un uh, Andreju Kļujevu. Uh, Uh, no, nu, tātad Ukrainas prezidenta padomnieku un tieslietu ministru un izskatīja šīs, šos kritērijus detalizēti un bija ļoti skaidrs atbalsta vēstījums attiecībā uz tirzniecības attiecībām un problēmu, kas tajās ir parādījušās. Uh, bet uh, bija arī signāls par to, ka ir jāatrisina šīs izniecības problēmas, kas mums ir ar Ukrainu. Tas bija tikpat skaidrs. Eiropas Savienības pozīcija ir tāda, ka, lai radītu labēlīgu vīdi asociācijas nolīgumu parakstīšanai, Ukrainas interesēs ir veikt konkrētus pasākumus, lai mm, risināt problēmas un neīstenot protekcionistiskus tirzniecības pasākumus. Tas īpaši attiecas uz uh, mašīnām un oglēm un arī uz uh, tarifu saskaņošanu saistībā ar iestāju PTO. Tātad ir runa par tarifu paaugstināšanu daudzās jomās. Un šie strīdi ar uh, Ukrainu uh, ir jārisina un varbūt atvieglojumi Ukrainas produktiem, un tas nesen parādījās Ukrainas iekļaušanā uh, um, mm, sarakstā ar valstīm, kas var eksportēt uh, vistas gaļu uz uh, Eiropas Savienību. Tātad šeit tiek uh, ņemt vērā galvenokārt kvalitātes un riska pārvaldības kritēriju. Mums ir dažādas problēmas par izcelsmes uh, norāžu problēmām. Uh, tātad ir problēma, ka ir bažas, ka varētu būt daudz Turcijas produktu ieplūšana Krievijā. Un uh, nākamajā brīvās tirdzniecības nolīgumā uh, precēm no Eiropas Savienības nebūs nekāda preferenciāla attieksme, uh, ja tās tiks eksportētas no Krievijas uz Ukrainu. Satunies no Ukrainas uz Krieviju, jo šīs preces jau nav uh, Ukrainas preces, bet eh, tās būs Eiropas Savienības preces. Un, um, ja Ukraina parakstīs eh, um, eh, nolīgumu ar Eiropas Savienību, tas uh, nenovedīs pie uh, muitas procedūru padarīšanas striktāks. Un mūsu uzņēmumi, kas sadarbojas ar uzņēmumiem Krievijā un Ukrainā, tātad, kas ir investējuši šajās valstīs, eh, tā ir ļoti svarīgas šis nolīgums, un tāpēc mēs nevēlamies izraisīt nekādus tirzniecības strīdus starp šiem abiem partneriem. Tas ir tas, kā tiek risināt šie jautājumi un kā tiek piemēroti PTO standarti. Gribētu uzsvērt, ka asociācijas nolīgums netiks eh, pieņemts uz eh, Ukrainas attiecību ar Krieviju rēķina vai citām valstīm. Eh, tas sniegs daudzas jaunas iespējas un uh, ieguvumus visiem uh, ekonomikas uh, dalībniekiem, uh, vienalga vai tie būtu no Krievijas vai no Turcijas vai no citām valstīm. Un visbeidzot gribētu uzsvērt, ka mēs, protams, turpināsim ļoti uzmanīgi uzraudzīt situāciju un uh, um, uzturēsim dialogu attiecīgajā līmenī ar visām iesaistītajām pusēm. Ārējās darbības dienests un Eiropas komisija pilnībā informēs Eiropas parlamentu par tālāko notikumu attīstību, um, tā skaitā arī ar tirzniecības komitejas starpniecību. Paldies! Paldies! Tagad mums e, ir pavisam nedaudz laika, un e, tāpēc e, lūdzu izsakieties īsi. Un jau tagad gribētu noslēgt runātāju sarakstu. Pretējā gadījumā mēs netiksim galā. Ir desmit runātāji. Jā, jūs esat sarakstā. Demis Makis ir pēdējais. Tagad saraksts ir slēgts. One and a half minutes, that's possible. Then I can... Pusotra minūte. Pusotra minūte katram. Sajus Vojtsku kungs.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 ir sasaukt šīs ļoti nozīmīgās un liederīgās diskusijas. Man nav daudz lauka. laika. Esmu iepriecināts par iespēju uzstāties. Sveicu Elmāru Broku un arī Svobodas kungu, sociāldemokrātu uh, frakcijas vadītāju. Augusts ir saspringts uh, mēnesis, parasti ir dažādi pārsteigumi, Krievija milšāds pārsteigums. Uh, Un runa iet ne tikai par tirdzniecību. Jautājums prat, nav tikai par tirdzniecību un Ukrainu, bet arī par Moldāviju un uh, Armēniju un par Austrumu partnerību kopumā Krievija apšauba šo projektu. Mēs redzam veselu kārtu dažādu pasākumu, kas ir vērsti uz eskalāciju, un tas ir saistīts ar to, ka šādi pasākumi vēl turpināsies. Tam visam ir ģeopolitiska m, mm, iekrāsa. Es un uh, Krievija uz uh, sadursmes kursu tiek pielietot tā sauktais soft power, jeb maigais spēks, tiek dažādi argumenti izteikti arī vēsturiski visam Ukrainas diskusijā, un tā ir tirdzniecība, kas tiek izmantot tāpat arī nafta, un neaizmirsīsim konfliktus Piedņeprā un attiecības asināšanos starp Krieviju tuvināšanos starp Krieviju un Azerbaidžānu, kas ir kā signāls, saprotams, Armēnijai. Jārunā par sekām. Un tagad redzam, ka ir dažādas norādes uz to, ka vēl turpinās dažādu pakasākumu klāsts, kas vērsts ir pret Ukrainu, ja tiks parakstīts asociācijas nolīgums ar ES. Mēs nedrīkstam būt tikai novērotāji, jo ES un Ukrainai ir tiesības uz brīvu izvēli. Eiropas komisijai tādēļ situācija jāskata kopumā un uh, jāskata uh, šis jautājums plašāk, ne tikai kā tirdzniecības jautājums. Ir jāpratojas Krievijas spiedienam. Ukrainai ir tiesības uh, savu izvēli izdarīt, brīvību um, izmantot. Un tā tādēļ mums jāpamana šīs trīs ES prasības. Pirmkārt, Temašenko kundze jāizlaiž brīvībā, jāpārveido tieslietu sistēmu un ES diplomātiski spēcīgāk jārunā ar Ukrainu. Jārunā sēdēs ar Krieviju arī par Ukrainu un arī G20 ietvarā jārunā par šo jautājumu. Un plenāra sēdē Strasbūrā mums jāpieņem rezolūcija par uh, trešo valstu spiedienu, kad tiek slēgta ES līguma, ievērojot galotņu tikšanos Viļņā. Jā, jāceku pat es nevaru apturēt, bet Mareks cerams būs pieklājīgāks un ievēros uzstāšanās laiku. E, dziękuję bardzo. Ja e, myślę, że w tej sprawie. Paldies. Es domāju, ka šeit nav viedokļu atšķirības starp mums šajā jautājumā. Tas, ko teica komisijas pārstāvs un arī Zārjuša Volska kungs, tas jau apraksta ļoti precīzi mehānismu, ar kuru saskaramies. Šis mehānisms ir tāds, ka Kremļa valdība vienmēr tā, tā rīkojasies, it kā tā uh, neiespaidotu ekonomiskas lēmas attiecībā uz uh, bijušajām padomu republikām un uh, it kā viss attīstītos pozitīvi. Tas ir bijis līdz šim, kamēr um, briesmas nav bijušas ļoti reālas, um, kamēr šīs briesmas no Ukrainas puses nebija reālas, tad tika tā, teikt, tādi maigi argumenti pielietoti un uh, tā drīzāk akturīgi. Uh, bet tiek finansēta kampaņa ar Krievijas uh, naudu, oh, oh, lai parādītu e, Ukrainas iedzīvotājiem, ka nav vērts iestāties e, un virzīties uz ES. Bet tagad mēs redzam, kāda ir Kremļa e, patiesā sēja. Nekaunīgi tiek e, pieteikti drastiski pasākumi, kas e, ārkārtīgi sarežģīta situācija attiecībā uz. E, Ukraina, jo tie skars ne tikai uh, valdību, bet arī ražotājs, saldumu ražotājs, mm, tērauda ražotājs, un tas iespaidos arī pilsoņu situāciju, jo mm, arī pilsoņu situācija uh, tiks, zināmā mērā, apdraudēta. Ja mēs runājam par civilizētām valstīm, tad runa ir par politisko un ekonomisko brīvību. Ja Krievija uzskata sevi par tādu valstu un grib, lai pret to izturst nopietni, tad tā jāievēro visi šie noteikumi. Paldies! Nu, tas jau bija labāk laika ziņā, un Rebeka Harms tagad uh, perfekti uzstāsies. Paldies, priekšstādēkungs, paldies par ielūgumu. At, saistībā ar pārsteidzošo attīstību par šo jautājumu mana frakcija uzskata, ka Tas nav pārsteidzoši, kā Krievija tagad rēģē. Un man liekas, ka šajās diskusijās mums jāsaglabā miers. Mēs vēlamies šo asociācijas līgumu noslēgt par labu tam, ka Ukrainai būtu labāka demokrātiska, tiesiska un kopumā labāka attīstība Ukrainā, un mēs nekad šo asociācijas līgumu neesam skatījuši kā kontroversu attiecībā uz Krieviju. Ukrainā, Kijavā. Es bieži diskusijās teicu, ka esmu pārliecināta par to, ka tas, kā ES darbojas un kā ES ir nepieciešama arī labas tirdzniecības attiecības ar Krieviju, tā arī Ukrainai šādas ir vajadzīgas. Es domāju, ka šajā konfliktē tagad, kas ir Briselē un kas Maskavā arī tiek risināts, Ukrainas, Ukraina ir jāatbalsta. Uh, jo um, ir arī skaidri pārkāpti uh, PTO noteikumi, un uh, vienlaikus es domāju, ka mums pavisam mierīgi asociācijas līguma uh, prasību katalogs jāizdiskutē līdz galam. Es ceru, ka Viļņa būs veiksmīga tikšanās vieta, un es redzu ne tikai Krieviju kā problēmu, bet redzu arī to, ka mūsu prasības. Uh, lai uh, izbeigtos uh, tāda selektīva uh, tieslietu attīstība, brīvība Timošenko kungam un reformas tieslietu jomā ir divi noteikumi, kas būtu jāizpilda. Tātad viss, vislabāko ekra Eiropai un Ukrainai viņā. Paldies! Paldies, nākošais runātais Kovalkungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Jā, patiesi Šeit runa ir ne tikai par lielajiem Ukrainas koncerniem, kā Rošain un citiem, bet runa ir par darba vietām Ukrainā un arī par ticamību, par Ukrainas Eiropas perspektīvas ticamību. Un jautājums ir, ko mēs darām šādā situācijā, kad diskutē par nolīgumu un mēs apelējam Ukrainai noslēgt uh, procedūru un vēl pēdējos sadaļas noslēgti tīpaši par tieslietu sistēmu un tiesām. Jautājums ir aktuāls, vai ES uh, būs labākā situācijā, ja uh, Ukraina nebūs asociēta ar mums. Uh, Atbildi ir ļoti vienkārši. Mums visiem ir nepieciešams šis nolīgums arī ES interesēs. Tas ir, jo tas nes arī mums labumu. Tādēļ mūsu pozīcija ir vienmēr bijusi ļoti skaidra un ar šādiem argumentiem esam devušies uz Kiju. Tātad divas iespējas. Vai nu mēs Krieviju kritizējam, tas ir jādara, un sekojošais ir jāsaka. Un secinājums pēc pēdējiem notikumiem ir sekojošs. Mums ir jābūt drosmīgiem. Uh, Man jūs jāšakē, dāmas un kungi, asociācijas nolīgumam eh, nevajadzētu tikt parakstītam Viļņā. Tas ir jāparaksta rīt vai nākamnedēļ Kijevā vai Briselē. Tas ir eh, jāizdara pēc iespējas drīzāk. Mēs to varam izdarīt, mums ir jāpārtrauc spriedze ap šo nolīgumu ir jāatgriežas pie stabilām attiecībām starp ES, Krieviju un Ukrainu, un tajā pašā laikā ir eh, jāpārtrauc nemieri Maskavā, un tas ir Eiropas Savienības un Ukrainas rokās. Paldies! Herzlichen Dank, Herr Lisek. Paldies, Līzeka kungs. Šansi. Čem začneš. Paldies, priekšstādātāja kungs. Sākumā gribu teikt paldies sākumā vēstniekungam, ka viņš ļoti skaidri pasvītroja un skaidroja par to, kāda izvēle jāizdara Ukrainai un jārunā par to, ka valdība un iedzīvotāji ir ļoti skaidri lēmuši. Un no Eiropas puses jāsaka, ka es neakceptēju Krievijas spiedienu. Mani vēl uh, iespaido Putina kunga uh, teikētais. Es arī viņu gribu paslavēt. Es domāju, ka viņš ir pelnījis Nobela prēmiju, uh, jo viņš mums visiem atvēra acis. Visi tie, kas vēl domāja, ka Krievijas valsts uh, būtu. Uh, Uh, ar labām nodomām un nezināja, kāda ir strateģiskie uh, mērķi Krievijas federācija. Es domāju, ka tagad visi uh, austrumu, rietumu, vidus Eiropā ļoti precīzi zina, kāda ir Krievijas nodoma. Un, protams, ka imports un eksports ir ļoti nozīmīgs, nafta un dabasgāze ir nozīmīga, bet šodien ir jābūt pilnīgi skaidrs, ka mēs saskaramies ar vēsturisku momentu Ukrainai un vēsturisku momentu Eiropas Savienībai. ES durvis e, jāatstāj atvērtas Ukrainai un citām austrumu partnerības valstīm. Paldies! Nākošais runātais Zaļevska kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Mēs e, šeit e, saskaramies ar mēģinājumu ierobežot Ukrainas suverenitāti. Šī krīze noved pie tā, ka arī ES ticamība tiek apšaubīta. ES ir uh, interesēta puse šajā konfliktā, un mēs nevaram tā darīt, it kā tā, uh, rīkoties it kā tas būtu tikai lēms uh, un jautājums starp Krieviju un uh, Ukrainu. ES uh, šobrīd uh, vajadzētu viennozīmīgi skaidri reaģēt, un arī Eiropas parlamentam skaidri jārēģē. Uh, Esmu pārliecināts, ka ir nepieciešama rezolūcija, un tā jāpaņem nākošajā sesijā Strasbūrā. Šajā rezolūcijā mums ir jānosoda Krievijas mēģinājumi iejaukties Ukrainas ES attiecībās un pilnīgi skaidri jāpasaka, ka Eiropas parlaments ir par brīvās tirdzniecības nolīguma ieviešana starp Ukrainu un es bez jebkādiem ierobežojumiem. Tas ir priekšnoteikums šīs brīvās tirdzniecības nolīguma stāšanās spēkā, un nedrīkst palikt nekādas šaubas, ka šo pozīciju mēs šādā veidā pārstāvam, lai rudenī šo nolīgumu var noslēgt. Paldies! Landsbergi kungs tagad. Uh, thank you, Emma. <clears throat> We... Paldies. Mēs Eiropā esam ārkārtīgi nozīmīgi atrašanās veidā. Tās ir krustcels iespējams Ukrainai un Krievijai. Ceturtā formula, kas tiek meklēta, nedrīkstētu vairāk tikt izmantota. Uh, Un, un pēkšņi Krievija ieradās, lai stāvētu savas intereses. Nē. Tās nav teikuma beigas kas nozīmē, ka ja viņi nav pret Krievijas intereses šeit ir domāts, nav pret citu eh, brīvībām. Brīvības ir jāizstāv un tās nedrīkst tikt marginalizētas Krievijas interešu dēļ cerēsim, ka esam paspēruši soļus uz priekšu kopš Molotorībentropa līguma laikiem. Ukrainai ir jāparedz izvēles brīvība. Vienošanās, kas tiks parakstīta, ar kādiem nosacījumiem, kādus eh, noteiks katra puse. Otrai, tie ir otrā plāna jautājumi vienošanās var tikt panākta, ja Eiropas Savienībai un Ukrainai būs pietiekami daudz labās gribas uz savstarpēju tuvināšanos. Un spēju šanu pretoties eh, draudiem taču. Šī griba vēl ir jāpliecina abām pusēm. Mēs redzam un jūtam, ka ne visa Eiropas Savienība ir vienota šajā jautājumā, tieši tāpat kā pašā Ukrainā ir spēki šobrīd. Krievija iedarbojas uz tiem ar oligarhu vai citiem spēkiem, lai sašķeltu un nepieļautu konsolidētu pozīciju. Mums ir jādomā par konsolidēšanos pozitīvā veidā, tad mēs varēsim novest to līdz galam. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs Stīvs. Paldies priekšsēdētājiem! Ir skaidrs, ka attiecības kļūst aizvien sarežģītākas ne tikai ar Eiropas Savienību, bet arī ar rietumiem, ir skaidrs, ka divpusējās attiecības starp Savienotajām valstīm un Eiropas Savienību Snaudena dēļ pasliktinās. Un šajā kontekstā mēs skatām situāciju Ukrainā. Man ir īs jautājums ārējās darbības dienesta kolēģim. Ja mēs nonākam spriedzes situācijā, kādas būs sekas, vai, izra, vai izveidosies krīze kā 2009. gadā. Paldies! Nākošais runātājs Bīlēns. Paldies! Arī es gribētu sākumā teikt paldies priekšsēdētājiem Elmāram Brokam par ļoti ātro reakciju, jūs ļoti ātri ievadījāt procedūru un tagad pirmajā iespējamā laika brīdī ir iespējams diskutēt par šo jautājumu. Ir skaidrs, ka šādas konflikts Krievija izraisa samērā bieži, it īpaši augustā, tad, kad mēs esam vēl pār vasaras pauzē. Tas nav nejauši, un paldies, paldies Brapkungam par šo sēdu, un paldies arī komisijai par skaidro pozīciju. Krievijas nodomi ir skaidri, viens no Putina konga Mm, padomniekiem skaidri ir teicis, ka mm, tā ir <clears throat> šantāža pret Kievu. Tādēļ ir skaidrs, ka runa nav tikai par tirdzniecības jautājumiem. Krievija izmanto tradicionālos līdzekļus, runa ir par naftas cenām un, protams, jārunā arī par geopolitiskiem apsvērumiem. ES ir uh, viena no iesaistītajām uh, pusēm, jo runiet par uh, asociācijas um, nolīgumu, tirdzniecības nolīgumu ES Ukraina. Tādēļ ES pozīcija jābūt ļoti skaidrai, izšķirīgai. Eiropas komisija un mūsu komiteja par šo jautājumu diskutēt, tāpat arī plenāra sēdē šī e, mūsu pozīcija ļoti skaidri jāpasaka. Es gribu uzdot jautājumu Ukrainas vēstniekam. Paldies, paldies par jūsu piezīmēm sākotnēju. Ļoti apsveicam, e, ka e, Ukraina vēlas parakstīt šo nolīgumu, bet vienlaikus ir arī signāli kas varbūt varētu tikt nepareizi interpretēti no Ukrainas pretiniekiem. Uh, Azāro kungs, piemēram, teica, ka Ukrainu būtu jāpievienojas citam nolīgumam. Oman Rītens kundze. Priekšstādā kungs, nu pavisam īsi paldies par uh, viedokļiem, kas ir dažādi, pat laban ir ticēcības konflikts, ar ko uh, saskaramies, kuru nu būtībā varētu atrisināt uh, PTO. Un tad ir arī vēl politiskas sakas. Vēstnieks saka, ka mēs esam pa pareizo ceļu sākuši doties un ka um, novembrī vēlreiz to varētu apstiprināt parlamentā. Tā tad arī ir politiskas sekas. E, e, es Rebeka Harms teica, ka tiesiskums Tam ir vēl uh, daži trūkumi. Un tirdzniecības nolīgums ar ES, tas liekas, ir ļoti nozīmīgs. Vai jūs esat gatavi ja, uh, turēt um, nospraustu darbības plānu? Pēdējais runātais Demis Mekar kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Nu, ir ļoti aktīva uh, reakcija, un tas ir tas, par ko esmu iepriecināts, un paldies arī priekšsētē, kungs, par jūsu um, reakciju. Jūs teicāt, ka Ukrainai pilnīgi skaidri ir jāpieņem lēmums, un lēmumiem jātiek, jāno, jāpieņem patstāvīgi. Krievijas nostāja nav uh, pieņemama. Pēdējo gadu laikā esmu bieži bijis Ukrainā arī. Šovasar, kad šī, šis, nu, burtiski tirdzniecības karš ir uh, sācies. Un skaidri eh, ir eh, redzama norāde uz to, kādas eh, ģeostratēģijas un mērķi ir Krievijai. Un tas pat netiek slēpts. Vakar lasīju interesantu rakstu vienā no Krievijas izdevumiem. Tas ir ļoti interesants raksts, un gribu teikt, ka iedzīvotāji daudz ko uh, Iedzīvotāji ļoti aktīvi, un tātad šajā izdevumā Zerkaliņa dēļ vai uh, nedēļas atspoguļojums um, tiek runāts par to, ka ir nepieciešams arī investīcijas, un Krievijai nav, viņi neveido šīs labās kaimiņa attiecības, bet ir šīs vēsturiskās saiknes ar Krieviju, to nedrīkstam uh, aizmirstam, geogrāfiskā situācija nemainīsies. Uh, šīs valsts ir kaimiņu valsts un ceram, ka labas kaimiņu attiecības tiks uzturētas un, nu, tas uh, viens punkts neizslēdz otru. Paldies tagad vārds vēstniekam. Jā, paldies, uh, dārgie draugi. Trīs novērojumi, ko gribētu jums izklāstīt šobrīd. Pirmkārt, mani tiešām patīkam pārsteidz šis uh, plašais atbalsts no Eiropas parlamenta puses, proti, ka Ukraina vēlas parakstīt asociācijas nolīgumu un arī atbalsts šajā tirzniecības un muitas strīdā ar Krievijas federāciju. Un es uh, tiešām augstu novērtēju šo atbalstu. Otrakārt, lūdzu, Eh, ņemiet vērā manā runā teiktos ieteikums šie septiņi punkti, ko es minēju, ko varētu ņemt vērā Eiropas parlaments un Eiropas ārējās darbības dienests. Un treškārt, es vēlreiz gribētu jums apliecināt, ka Ukraina ir apņēmusies, eh, tiešām cieši apņēmusies panākt taustām progresu, lai izpildītu attiecīgos kritērijus, kas ir noteikti uh, ārējās eh, ārlietu padomas tātad secinājumos 2012. Eh, gada decembrī tie tika pieņemti. Mēs tiešām nevēlamies eh, izmantot šo strīdu ar Krieviju kā iegānstu kritēriju neizpildēji. Mēs tiešām esam apņēmušies tos izpildīt un tiešām virzāmies uz priekšējā jomā. Vēlreiz gribētu paust uh, mm, sirsnīgu paldies, pateicību uh, jūs komitejas priekšsādātājiem un jums visiem par šo atbalstu. Jūs varat uh, paļauties uz Ukrainu. Mēs uh, strādāsim konstruktīvi ar Krievijas federāciju, lai atrisinātu uh, šos neatrisinātos jautājumus un strādātu strateģiskās partnerības ietvaros. Liels paldies! Man ir liels prieks konstatēt, ka šeit ir plašs konsens uh, politiskajā ziņā par to, kas notiek, kas ir noticis, bet arī par uh, to, kā mērenā veidā to visu risināt. Uh, principi un pēdējo saistības šeit ir jāpiemēro, visiem partneriem tas ir jāievēro, un, protams, arī katrai valstī ir brīva izvēle, kā tas ir noteikts Helsinku noslēguma aktā. Tas ir jārespektē. Mēs vadīsimies pēc šiem principiem, neviena interesēs nav radīt mākslīgu politisku spriedzi un ekonomiskas eh, grūtības. Visu interesēs ir panākt tādu vidi, kurā var attīstīties tirzniecība, ka preces un pakalpojumi var plūst visos virzienos, eh, ievērojot noteikumus, un šie jautājumi noteikti būs eh, arī turpmāk jāapspriež visos attiecīgajos līmeņos un es uh, sagaidu, ka G20 samita ietvaros arī būs vēl iespējas apspriest šos jautājumus. Paldies! Liels paldies! Liels paldies jums! Paldies kolēģiem! Konstatēju arī, ka tiešām ir plašs uh, uh, atbalsts, plaša vienotība par to, ka Krievijai nav tiesības rīkoties tā, kā tā rīkojas. Uh, Tas ir pirmkārt, un otrkārt mēs vēlamies parakstīt asociācijas nolīgumu ar Ukrainu Viļņā. Treškārt mēs ceram, ka Ukrainas eh, valdība dos mums iespēju parakstīt šo nolīgumu. Tie ir tie trīs punkti, eh, kas ir jāpatur prātā, un es domāju, ka šeit ir zināma cerība un ir arī nepieciešams sasniegt šīs lietas. Paldies! Tagad uh, lūdzu mūsu Ukrainas kolēģus Kličko kungu un viņa kolēģi Jasenuku ierasties šeit prezidijā apsēsties. Thank you. Herzlichen Dank. Sirsnīgs paldies. Um, tā, mēs tagad sākam skatīt šo darbkārtības punktu. Priekšsēdētājs saka trešo. Um, es piedāvāju katram dot uh, gandrīz desmit minūtes ievadvārdiem, un tad uh, būs iespēja uzdot pāris jautājumus, jo pusvienos precīzi mums ir jābeidz šī sanāksme. Kurš no jums sāks? Vitālija? Sehr geehrte. Godātais priekšsādātāja kungs, godātie uh, ārlietu komitejas uh, deputāti, man ir liels prieks, uh, ka šodien mums ir iespēja piedalīties jūsu sanāksmē un uzstāties jūsu priekšā. Mūsu partija ir ļoti iepriecināta par plašo uzmanību, uh, kuru jūs pievēršat Ukrainai. Uh, un arī demokrātiskajai opozīcijai. Ļaujiet man sākt ar vienu jautājumu, kas šodien ir arī jūsu darbkārtībā. Krievijas nesenās tirzniecības sankcijas pret Ukrainu. Un tās ir pretrunā ar uh, dažādiem uh, divpusējiem un daudzpusējiem uh, uh, nolīgumiem un Pasaules tirsniecības organizācijas standartiem. Un nav pārsteigums, ka uh, Ukrainā ir milzīgs sašatums par šiem pasākumiem. Mēs esam ļoti pateicīgi Eiropas Savienībai par uh, ātro situācijas novērtējumu un uh, nosodījumu Krievijas rīcībai. Tas nav pirmo reizi, ka Krievijas iestādes ir spēruši šādus soļus, bet uh, līdz šim tas vēl nav bijis tik sistemātiski un ciniski kā šoreiz. Un tas ir mēģinājums uh, uh, draudēt Ukrainai un izdarīt spiedienu uz Ukrainu, jo tā vēlas parakstīt nolīgumu ar Eiropas Savienību, kas radītu uh, brīvās tirzniecības zonu. Krievija to vēlas novērst. Krievijas eh, vadība pat eh, necenšas eh, slēgt savus ģeopolitiskos mērķus. Nākamajā Verhovnai rādā sanāksmē mēs diskutēsim šo jautājumu, par šo jautājumu, un a, es domāju, ka mums ir jāizmanto a, visi a, līdzekļi, kas ir mūsu rīcībā, lai aizstāvētu savas pozīcijas. Un divpusējās attiecībās ar Krieviju ir jāievēro visi noteikumi. Krievijas sankcijas tirzniecības ziņā parāda, cik svarīga ir asociācijas nolīguma parakstīšana. Uh, un tas, vai šis uh, nolīgums būs veiksmīgs vai izgāzīsies, ietekmēs ne tikai Ukrainas tālāko attīstību, bet arī citu valstu uh, attīstību šajā reģionā. Mēs esam realistiski un mēs pilnībā saprotam, ka mūsu kopējā mērķa īstenošana, eh, proti šī nolīguma parakstīšana un īstenošana, bez eh, tā, ka mēs izpildām Eiropas Savienības prasības, nav iespējama. Bet mēs arī saprotam, ka uh, tagadēja Ukrainas valdība vēl nav uh, gatava spērt šos solus. Uh, opozīcija Ukrainas parlamentā ir eh, vienota un eh, vēlas nākamajā sanāksmē ierosināt vajadzīgos likumus, kas ir nepieciešami, lai integrētu Ukrainu eh, Eiropas Savienībā. Un tāpēc mums ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai šie likumi ne tikai ar saviem nosaukumiem, bet arī ar savu tekstu un saturu uh, Uh, veicinātu integrāciju Eiropas Savienībā. Pirms Eiropas Savienība pieņems savu galīgo lēmumu, es vēlētos norādīt uz to, ka asociācijas nolīgums ir uh, efektīvs uh, instruments uh, opozīcijai, lai ietekmētu tagadējo valdības rīcību Ukrainā. Uh, tas stiprinātu demokrātiskos principus un dotu mums jaunas iespējas uh, organizēt uh, taisnīgas vēlēšanas 2015. gadā. Ja mēs uzvarētu, tad uh, um, mūsu kandidāts, kas orientējas uz demokrātiskām vēlēšanām, uh, tad viņam palīdzētu šī nolīguma parakstīšana. No otras puses, ja asociācijas nolīgums netikstu parakstīt, tad autoritārā valdība to varētu izmantot un vēl tālāk attālināties no demokrātiskām vērtībām. Es jums varu apliecināt, ka demokrātiskā opozīcija darīs visu, kas ir tās spēkos, lai Eh, pie varas esošā valdība no līgumu parakstītu. Tā tas ir jādara. Turklāt eh, mēs esam pārliecināti par šī nolīguma lielo nozīmu un eh, ir šeit jāmin arī politiski ieslodzītie Ukrainā. Šeit es galvenokārt runāju par Jūlijas Timošenko atbrīvošanu. Tas ir galvenais uzdevums mūsu politiskajā sarakstā, politisko prioritāšu sarakstā. Liels paldies par jūsu uzmanību. Paldies. Liels paldies. UDA partijas, UDAR partijas priekšsēdētājs Arsenijs Jačenoks. Uh, Viņš ir priekšsādātais Batīvas Šīnas eh, partijā, tās ir abas lielākās opozīcijas partijas. Lūdzu, jums vārds. MPs. Priekšsādātāji, godējami deputāti. Mēs um, augstu novērtējam iespēju uzstāties um, jūs priekšā. Vēlamies skaidri norādīt, kā Ukraina ir apņēmusies iet pa Eiropas integrācijas ceļu. Mēs no sirds ticam, ka līgums tiks parakstīts novembrī, un mēs kā Ukrainas opozīcija darīsim visu, lai tas izdotos. Mēs atbalstīsim līkumdošanu, kas ir nepieciešama parlamentā. Mēs jau esam ies... iesnieguši vairākus likumprojektus un aicinām šo likumdošanu pieņemt Lai varētu ņemt vērā būtiskākos kritērijus un priekšnosacījums eh, līguma parakstīšanai, vēlos atgādināt, ka trīs, kas ir izšķirošie līguma parakstīšanai, kas attiecas uz Ukrainas valdības veicam darbībām, un pirmais no tiem ir pārtraukt selektīvo justīciju un atbrīvot Jūliju Timošenko. Kā pirmais solis, mēs uzskatām, ka Ukrainas prezidents dos tai iespēju izceļot no valsts, lai varētu ārstēties Vācijā. Otrais priekšnosacījums ir pārveidot visu prokuratūru, jo tā ir vēl bijušai padomju eh, prokuratūras mantojums. Treškārt, mēs ceram, ka vistuvākajā nākotnē Venecijas komisija sniegs savu atzinumu, likumdošana saņems atbalstu, eh, padarīs prokuratūru Eiropijas, kas respektē cilvēku tiesības un Ukrainas likumu. Un trešais priekšnosacījums kas ir pamats ikvienai demokrātiskai valstī, kas ir vēlēšanas. Mēs ceram, ka Ukrainas valdība darīs visu, lai e, vēlēšanas notiktu piecos vēlēšana apgabalos. Un tagad daži vārdi par Krieviju. Šeit nekā jauna nav. Var teikt, ka Krievija ir uzsākos tirzniecības karu ar Krieviju. Es to gribu pārfrazēt. Tas nav tirzniecības kars, bet skaidra politiska darbība un ne tikai pret Ukrainu vērsta, bet tas ir izaicinājums, ka mēs gan Ukrainas Savienība, gan Eiropas Savienība, gan Ukraina um, saskars ar šo izaicinājumu. Mums ir jādomā par kopīgu Eh, skaidru atbildi. Vēlos atgādināt Baltijas valstis un ko Krievija darīja pirms Baltijas valstis pievienojas NATO un Eiropas Savienībai. Tālāk Bu eh, Bukarestas samits, kad Ukraina eh, lūdza plānu pie, iestājai NATO. Tieši tāpat viņi rīkojās toreiz, un prioritāri mums ir saprast to, ka Mums ir ne tikai jāizdzīvo, bet Ukrainas valsts, pateicoties šīm darbībām, tiktu stiprināta. Mēs būtu stiprāk kopā. Mēs, Ukraina, kā daļa lielajā Eiropas saimē. Of... Krievijas federācija ir pārkāpus vairākus divpusējus un daudzpusējus eh, nolīgumus, sākot ar PTU noteikumiem, tāpat arī brīvo tirzniecības nolīgums starp Ukrainu un Krieviju, kas tika pieņemts ratificēts, bet atkal šeit nav runa par tirzniecību, bet gan par ģeopolitiku. Un prezidents Putins ļoti skaidri norādīja, ka muitas savienība nav ekonomiska savienība, bet politiska. Mans iespējas ir tāds, ka Krievijas federācija un prezidents Putins vēlas izveidot jaunu uh, PSRS versiju, PSRS 2.0. Mēs bijām šajā savienībā 9, 80 gadus. Tas nu ir pietiekami. Mūsuprāt, vislabākā reakcija būtu šo nolīgumu parakstīt. Ukraina nevar veidot brīvas uh, Eh, prezidenta vēlēšanas bez šiem priekšnosacījumiem. Eh, nākošās Ukrainai prezidenta vēlēšanas ir paredzētas 2015. gadā. Mēs eh, ticam, ka mūsu nākotne un Eiropas nākotne starp Ukrainu un Eiropas Savienību. Mēs esam apņēmušies doties uz šo mērķi un mēs aicinam Ukrainas valdību, Ukrainas prezidentu uh, izpildīt visus trīs priekšnosacījumus, lai varētu ieviest visaptverošu pieju, un Ukrainas opozīcija ir gatava sadarboties, lai šī vienošanās tiktu panākt. Mūsu nākotne ir kopīga nākotne, un mēs ceram, ka mēs gūsim panākumus. Paldies! Paldies! Sairušovskis. Thank you. Uh, it's good to hear that the position. Paldies ar prieku uzklausu, ka opozīcija ir vienota pār Eiropas integrācijas jautājumu. Bet e, uzklausot pirmīci gan vēstnieku, e, gan citas runātājus, mēs redzam, ka pastāv vienprātība šeit. Jeseņu kungs. Ja Eh, no nu, jums es sapratu, ka tiek atbalstītas valdības darbības, kas ir vērstas uz līguma ieviešanu, un tāpat arī dzirdēju, ka varētu būt iespēja eh, pagaidu un ierobežotas eh, sabiedrotā iespējas valdībai šajā ceļā. Mēs esam vienojušies par aliansi, kas stāvētu pāri eh, domstarpībām un kas apliecinātu un ķertos pie grūtā darba tūkstošu direktīvu pārtransponēt eh, nacionālajā likumdošanā. Mēs sagaidām no Ukrainas valdības rezultātus. Es nevēlos tagad atkārtot trīs kritērijus un tas viss, kas jau izskanēja pirmīt, bet e, Eh, paga, pirms vasaras sākam, sākumu no radas mēs dzirdējām dažus sat, satraucošus signālus attiecībā uz būtiskiem likumdošanas aktiem asociācijas procesam, tāpēc es no Kličko kungu un Jaseņuka kunga ar gandarījumu uzklausu, ka jūs atsāksit darbu, jo rezultāti ir. Uh, nepieciešama, lai varētu sasniegt to mērķi, par kuru visi mēs runājam šeit. Tāpēc novēlu jums vislabāko veiksmi šajā darbā un domāsim par nākošās paudzes un ne tikai par nākošo vēlēšanu interesēm. Paldies! Nākošais runātājs eh, Māreks. Eh, eh Paldies, priekšstādātāja kungs! Tas ir ļoti interesanti un arī uh, saistoši. Uzklausīt Kličko kungu un uh, eh, Jasaņika kungu. Un uh, tikpat saistoši ir dzirdēt, ka jūs uh, runājat vienā balsī. Es zinu, ka ir vēl arī citi opozīcijas. Uh, vadītāji, kas šodien šeit nav klāt sēdē, un būtu interesanti arī uzklausīt šo trešo viedokli. Bet nu tagad par uh, jautājumu, par kuru mēs runājam. Šis uh, paziņojums uh, manā skatījumā ir uh, opozīcijas skaidrs vēstījums un arī skaidri vārdi tautas uh, partijas uh, saimē. Jūs uh, cenšaties pievienoties šai. Uh, Eiropas uh, apvienībai, un es uh, arī uh, esmu interesēts uzklausīt, kādas ir turpmākās politiskās diskusijas jūs politiskajā saimā, saimē par um, asociācijas noliekumu. Ne visas dalībvalstis uh, ir ļoti pārliecināts, bet kopumā uh, es Ukrainas asociācijas līgums tiek um, atbalstīts galotņu tikšanās Viļņā nozīmē, ka ir nepieciešami tādi ļoti būtiski centieni. Arī no jūsu puses ir nepieciešams ļoti intensīvs darbs, jo opozīcijas balss ir ļoti nozīmīga. Un jums tiešām ir nepieciešama šī vienotā pozīcija arī ar valdību no jūsu puses, un tas ir ārkārtīgi nozīmīgs, lai es varētu atbalstīt uh, jūs kopumā. Un tad arī tāds ārkārtīgi nozīmīgs moments attiecībā uz pol, politisko attīstību ir pozitīvs, bet arī negatīvs tendences, piemēram, seksuālās minoritātes un attieksme pret tām. Tāpat arī gribu teikt vēl sekojošo. Listen, the, the, the representants of the, of the, uh... Mums bija. Yeah tātad opozīcijas pārstāvjus. Mums bija iespēja to izdarīt arī pirms brīvdienām. Un varbūt būtu beidzot laiks uh, ielūgt kādu no valdības pārtējas, jo acīm redzot, viņiem arī ir kaut kas sakāms. Un tās idejas, kas uh, tiek apspriestas ar uh, mazākumu, varbūt būtu jāapspriež arī ar vairākumu. Uh Das äh, war der Botschafter heute dort. Vēstnieks šodien bija sēdē, un mēs jau arī diskutējam par šo jautājumu. Ārlietu ministrs toreiz bija klāt. Viņš pārstāvja reģionu partiju, tātad valdība bija šeit pārstāvēts, un tā arī mēs šodien turpināsim un arī nākošo um, divu mēnešu laikā turpināsim šādā veidā strādāt. Tātad, tad, kad tiks pieņemta mūsu lēmuma, tā tas notiks par viņu runājot un par to veidu, kā valdība Ukrainā un uh, parlaments Ukrainā pieņem nepieciešamos lēmumus, kas ir nozīmīgi, nu, piemēram, arī uz tiem atsaucās Aļuš Voļska kungs un arī Viganta kungs, un arī es esmu uh, tos definējis. Tā tad es domāju, ka tas uh, novadīs pie tādas kopējas pozīcijas. Tagad uzstāsies Krēsls Dārfler kungs. Jā, paldies priekšsēdētāja kungs. Tirdzniecības politikai ir vienmēr uh, saikna ar ģeopolitiku Un domāt, ka tas ir simtprocentīgi atdalīgs, manuprāt, ir kļūdains secinājums, un tas ir arī kopš kolonizācijas jau zināms. Tas, ar ko es esmu nodarbojies, tas ir tas, ka asociācijas nolēgumu vajadzētu noslēgt, bet noteikumi ir no abām pusēm jāievēro. Mēs no es puses nevaram teikt, nu, apmēram tā ir, un tad uh, parakstīsim. Mums ir jābūt viļņā tā sagatavotiem, lai abas puses var uh, to parakstīt. Tas, ko Putins dara, tās ir ģeopolitiskās intereses skaidrāk uh, definēt nekā citi to ir darījuši. Un uh, ir arī pilnīgi skaidrs, ka viņš nav tas uzticamākais partners šajos jautājumus. No jums es gribētu uzklausīt, kā ir diskusijas Ukrainas. Uh, Iedzīvotāju vidū, cik uh, ļoti iedzīvotāji ir uh, um, involvēti šajā diskusijā, un tirdzniecības apjoms arī gāzes piegādes ziemās, augstās ziemās vienmēr ir bijis ierocis, lai īstenot cits intereses. Un es esmu norūpies par to, ka tas varētu atkārtoties. Tātad ir jau arī pieminēts, ka G20 tikšanās Maskavā ir paredzēta un esam interesēti uzklausīt kāda būs attīstība, un uh, ir nozīmīgi arī runāt par Krievi un Ukraini šeit. Ir pietiekami daudz dažādu konfliktu, un uh, Krievi mums ir nepieciešama kā partners jautājums, ir tikai vai Putins ir gatavs līdz uzņemties šo atbildību. Un vēl viens nozīmīgs punkts ir PTO. Tāpat laban liekas tāda. Uh, nu, gluži kā beigt un nekustīga, bet, nu, jā, eh, izmanto tās iespējas, kādas ir PTO, nevis tikai jāsaka tirdzniecības nolīgums un tad asociācijas nolīgums ar es un tad viss notiek. Nu, to es domāju, ka arī tas ir tāds, tāds pārspīlējums. Zum Schluss. Uh, Frau Lubčeva. Lubčevs kundze. Nu, ceru, ka vismaz līdzīgi es uh, runāju jūsu uzvārdu. Uz Paldies, priekšsēdētāji kungs. Šodien nu, viennozīmīgi ļoti skaidri eh, vārdi ir eh, teikti gan no Ukrainas valdības, gan arī eh, Ukrainas opozīcija ļoti skaidri uzstājās. Un ir ļoti nozīmīgi, ka šie nozīmīgie lēmumi tiek pieņemti ES, ir nozīmīgi, lai visas interesētās partijas piedalītos Ukrainas integrācijas procesams. Ir jārunā arī par to, ka jāievēro asociācijas nolīguma parakstīšanas plāns, tas ir jāparaksta, bet mēs nedrīkstam izdarīt pārāk ātrus samazinājums. Kličko kungam grib uzdot jautājumu, kādas iespējas ir kopējai eh, valdības un opozīcijas rīcībai attiecībā uz eh, kritēriju eh, ievērošanu, kas ir saistīta ar šo nolīgumu. Un vēl viens jautājums, kā pilsoniskā sabiedrība izturs pret integrācijas procesu Ukrainā. Tas māka. Ja, dank u wel uh, eh, beide. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Abiem opozīcijas uh, pārstāvjiem. Paldies uh, par jūsu uzstāšanos. Esmu iepriecināts, uh, ka jūs esat uh, interesēti. Uh, Eiropas integrācijā, un to vēlreiz arī šeit um, apstiprinājāt. Esmu bieži bijis Ukrainā arī šovasar vēl. Un kontaktējoties ar iedzīvotājiem, tas ir pietiekami bieži tur bijis. Es, man ir tāds iespējas, ka valdība atbalsta šo, bet gribu uzdot arī kritiski jautājumu. Iedzīvotāju vidū es bieži esmu dzirdējis tādu neusticēšanos politikai Ukrainā kopumā, gan pret valdošo partiju, gan arī pret opozīciju kopumā tādu negatīvu attieksmi. Cilvēki bieži uzdod jautājumus par vēlēšanu demokrātisko vērtību. Viņi uzdod jautājumu par brīvām vēlēšanām, un es domāju, ka tas ir bīstami, ja iedzīvotāji neusticas. Ja politiķiem savā valstī un bieži ļoti negatīvi uh, par to runā. Jūs varat to apstiprināt vai arī ne. Man liekas, ka tas ir saistīts arī ar citām problēmām, īpaši ar korupcijas jautājumu, kas ir plaši izplatīts, un šeit ir nepieciešams plašas reformas. Lai uh, sasniegt arī tādas uh, gudīgākas uh, uh, darba tiesības. Bielankungs, jūs uh, uzstājāties pēc uh, runātājas saraksta slēgšanas, bet, nu, es tomēr, Bilankungs, ja jūs gribat uzdot ļoti īsi jautājumu, jo tad mums nebūs iespējas dot viesiem uh, atbildēt. Ļoti īsi. Paldies, priekšsēdētāj, kungs, mēs. Uh, esam asociācijas līguma noslēgšanas noslēguma fāzē starp ES un Ukrainu. Es tiešām gribētu, lai šis nolīgums tiktu parakstīts rīt vai parīt Briselē vai Kīvā, vienalga, bet nu, man, es norūpējos, ka tas tā nevarētu nebūt tādēļ vēl divus mēnešus garš nervu karš, tā teikt. Uh, vēl atliek, un uh, Maskava bieži šādu uh, politiku īsteno. Tādēļ esmu uh, ļoti uh, iepriecināts jūs uzklausīt un uzklausīt dzirdēt to, ka opozīcija un uh, valdība runā uh, vienā balstī. Mēs dzirdējām arī uh, uh, to, ko teica uh, vēstniekungs. Uh, tagad tiek pieņemti uh, likumi parlamentā, un mans jautājums, vai tiešām jūs esat tagad arī tajā beigu fāzē, kas eh, attiecināms uz likumu pieņemšanu parlamentā, un cik iespējams ir tas, ka šie nepieciešamie likumi tiks pieņemti nākošo nedēļu laikā? Paldies, un eh, Jaceks tagad. Jā, mēs esam uh, tagad uh, uzklausījuši jūsu pozīciju par asociācijas nolīgumu. Ir labi dzirdēt, ka jūs esat tiešām par uh, to, lai nolīgums tiktu pēc iespējas drīzāk parakstīts, bet es gribētu uzrunāt jūsu viedokli par uh, premjerministra Zārava paziņojumu par uh, to, ka Ukraina varētu pievienoties uh, muitas savienībai vai noslēgt uh, atsevišķus nolīgumus ar Moitas Savienību, kuru virza Krievija. Kāda ir jūsu pozīcija? Jūsu valsts ārlietas politikas eh, kontekstā šobrīd. Paldies. 30 sekundes, mēs. 30 sekundes, Lānsberģkungs. 30 sekundes. Šorki. Ļoti īsi. es aicinu uh, īstenot pēc iespējas plašāku konsolidāciju opozīcijas pozīcijā attiecībā uz uh, nolīgumu parakstīšanu un lielāku elastību attiecībā uz dažiem priekšnosacījumiem. Vai uh, Timošenko kundzi atlaidīs brīvībā tagadējais vai nākamais prezidents, uh, vai viņi tiks atlaists brīvībā pirms vai pēc nolīguma parakstīšanas? Uh, tam nevajadzētu būt uh, svarīgākiem punktam. Ja netiks parakstīts nolīgums Viļņā, tas būs par sliktu gan uh, Ukrainai, gan uh, Timošenko kundzei. Tam nevajadzētu tā notikt. Thank you. Paldies. Kurš uh, tagad izteiksies pirmais? Nē, nu, vienalga. Jūs varat sākt. So, uh, thank you. Paldies par svarīgajiem jautājumiem. Es mēģināšu atbildēt uz visiem. Pirmkārt, par uh, Ukrainas reformām. Vislabākais darbības plāns, kā īstenot reformas, ir parakstīt, ratificēt un ieviest asociācijas uh, nolīgumu. Mums nevajag izgudrot divritēm, tas jau ir gatavs. To, tas jau pats ir iebraukts, un vislabākais darba plāns ir ieviest uh, brīvās tirzniecības nolīgumu un eh, asociācijas nolīgumu, lai varētu to panākt. Mums ir jāīsteno ap 11 Eh, likumdošanas punktu. Mēs sākotnēji bijām ļoti vīlušies, kad valdība, prezidenta administrācija, reģiona partija nepiedalījās šajā apaļajā galdā, bet pēc tam mēs varējām sagatavot grafiku un skaidrus projektus par likumdošanu, kas būtu nepieciešama, lai varētu parakstīt eh, brīvās tirzniecības nolīgumu un asociācijas nolīgumu. Un gribu pasvītrot, ka tas attiecas uz Ukrainas prezidenta politisko gribu un reģionu partijas vairākumu. Vai viņi ir gatavi ieviest un uzsākt spērt patiesu soļus, lai varētu novembrī šo nolīgumu parakstīt? Jūs uzdevāt jautājumu par politiķiem Krievijā un par to, kā. Ka un politiķi tiek uztvērti. Ukraiņi, atklāti sakot, ne tikai Ukraiņi vien ienīst politiķus, un tas ir atkarīgs no politiķiem, vai mēs esam gatavi nodrošināt patiesas pārmaiņas. Un tā ir mūsu valsts politiķu pie, eh, atbildība, tas ir viņa pienākums, un tādā veidā mēs gribam strādāt. Tāpēc mums ir nepieciešami šie nolīgumi, lai parādītu, ka mēs esam pro-eiropeiski, mēs zinām, kā darīt un ar ko darīt. Pār eh, tautas eh, apspriešanu Eiropas integrācijai. Pēdējās eh, aptaujas mūsu rīcībā ir, un es atceros Janukoviča Eh, laika aptaujas, eh, kad tika sacīts, ka vairākums Ukraiņu atbalsta integrēšanos Krievijas kontrolētajā pārnacionālajā struktūrā. Tas bija ap 46%. Janukovičs tika uzskatīts par prokrievisku prezidentu. Laiks ir mainījies, 56% atbalsta integrācija Eiropas Savienībā, un tā ir labā vēsts, jo vairāk pro krievisko um, prezidentu mums ir, jo labāk mēs varam virzīt tautas centienus. Bet kas mums ir vajadzīgs? Mums ir vajadzīgs virzīt tautas centienus, lai labāk skaidrotu Ukrainas tautai, kas apzinātos, kādus labumus tie varētu gūst, sākot ar eh, bezvīzu režīmu, tālāk tiesiskums, cilvēktiesību ievērošana, jauna eh, struktūras prokuratūra un tā tālāk. Un tādā veidā mēs varam veicināt Eiropas idejas uztveri Ukrainā par muļķu savienību, vicepriekšsēdētāji. Man ir iespējas tāds, ka Ukrainas valdība šeit mēģinās kaut ko, kaut ko sajaukt no vienas puses, domājot par ceļu uz Eiropas Savienību, no otras puses runājot par attiecībām ar Muitas Savienību, jo Janukoviča vēlētāju eh, pamatsastāvs ir prokrievisks, un ja viņš domās tikai par eh, Eiropas Savienību un neņems vērā Krieviju, viņš var zaudēt eh, savu pamat elektorātu. Tāpēc mums ir jāapzinās, ka šis eh, nolīgums pēc pārakstīšanas mums ir nozīmīgs un tas palīdzēs mums veidot jauna veida vienlīdzīga līmeņa attiecības ar Krieviju, jo vajadzēs Krievijas prezidentam respektēt Ukrainas suverēnās tiesības, un šajā sakarā mums ir nepieciešams jūsu atbalsts. Un visbeidzot, aicinām Ukrainas valdību īstenot eh, visus trīs kritērijus - Timošenko, eh, prokuratūra un vēlēšanas. Paldies! Kličko kungs, lūdzu! Praviem, tas ir zaini. Paldies par jūsu jautājumiem. Daļēji mans partners un kolēģis Ukrainas parlamentā Jaseņa kungs uz to jau ir atbildējis. Un šodien gribu teikt, ka jautājums ir par muitas savienību vai Eiropas savienību un vairākums Ukrainas iedzīvotāju ir pieņēmis lēmumu un viņi vēlas uh, um, virzēties uz ES. Ļoti nozīmīgi ir runāt par to, uh, kas no tā iegūst. Ļoti daudziem ceļojumi ārpus uh, Ukrainas uh, nav bijuši pieejami, tie ir 57% iedzīvotāji un par Eiropas vērtībām viņi var runāt tikai teorētiski. Mēs uh, salīdzinām, protams, uh, uh, IK, uh, IKP dzīves standartus, uh, apmācību muitas savienības valstīs un Eiropas Savienībā, un, protams, ka salīdzinājums ir ļoti skaidrs. Un šodien varam teikt, ka uh, Ukrainā vairākums atbalsta uh, asociācijas nolīgumu parakstīšanu un vēlas dzīvot Eiropas Savienībā, un tā atbilde ir ļoti, ļoti skaidra. Ukraina geogrāfiski ir Eiropā, mēs esam vēsturiski Eiropieši, arī mūsu mentalitāte ir eiropeiska, bet, nu, par um, dzīves standartu mēs esam ļoti tālu attālināti, un mēs gribam sasniegt šo uh, um, dzīves standarti Polija, uh, Slovākija, uh, Čehija, mūsu uh, kaimiņi ir rādījuši ļoti labu uh, piemēru un panākuši milzīgu progresu, un tas ir labs uh, piemērs Ukrainai. Tas ir ļoti liels uzdevums, daudz soļus ir uh, jāsper, un es domāju, ka mums ir iespēja uh, to. Uh, paveikt un kas ir nepieciešams no mums, no opozīcijas. Mēs darīsim visu, lai īstenotu mūsu uzdevumus. Mēs runājam par reformām tieslietās, tiesās, tieslietu sistēmā. Mēs runājam par piecām, par pieciem jautājumiem mums ir nepieciešami vēl īs, vēlēšana procesa piecās, piecos vēlēšana apgabalos un arī Kijavā galvaspilsētā, un tas ir mūsu uzdevums, mūsu mājas darbs, jā. Es arī manā uzstāšanās laikā teikts, ka tā ir prioritāte mūsu zemē. Valsts nevar būt eiropeiska, ja ir politiski ieslodzītie. Es domāju, ka mēs spēsim mainīt situāciju, un tas, kas no mums ir atkarīgs, mēs darīsim visu, lai Julija Temašenko būtu brīva. Pats par sevi saprotu par sevi saprotams ļoti plašs jautājums korupcija. Mēs cīnīsimies uh, ļoti aktīvi, lai realizētu reformas. Un pavisam īsi vēl es esmu ļoti cieši pārliecināts par to, ka visām Eiropas valstīm ir nepieciešama Ukraina kā stabila valsts ar ekonomiku, ekonomiski un politiski stabila valsts, jo nemierīga situācija tādā valstī Eiropas vidū var uh, radīt arī nemieru citās valstīs, un tādēļ mūsu mērķis un, un mūsu viedoklis ir tāds ka mēs varam visi visu paveikt. Un mēs to varam darīt tikai virzoties uz ES, un tādēļ šis asociācijas nolēgums ir ļoti nozīmīgs un vajadzīgs uh, Ukrainai, un ir vajadzīgs, un liels paldies visiem! Uh, visiem tiem, kas atbalsta šīs idejas, un mēs kā opozīcija, Ukrainas pilsoņi, esam gatavi darīt visi. Tas ir mūsu mērķis un mūsu sapnis, un uz tā realizēšanu dodamies. Par gadu 20 vēl viena piezīme. Par G20 runājot, gribu atgādināt, pēdējais G8 bija 7 plus 1. Es dzirdēju, ka šis G20 varētu būt G19 plus 1 pēc Snowdena, pēc Sīrijas, pēc Ukrainas. Mums ir um, jāpatur tas prātā. G20 būs atkarīgs no tā, kā rīkosimies mēs Eiropas Savienību un Ukraina, tāpēc mums ir jābūt vienotiem. Mums ir, ir jāparāda savā apliecība parakstīt um, žos dodīgumus un Putinam ir jāmaksā maltītes Sanktpēterburgā. Paldies par iespēju noturēt šo diskusiju un tā nav mūsu pēdējā sanāksme par eh, austrumu kaimiņa attiecībā no Ukraina līdz Viļņai, tā mēs turpināsim sekot eh, visu laiku, un mēs ceram uz turpmāk sadarbību. Paldies!